Présidente. Bien, merci, chers collègues. Dārgie kolēģi, sākam balsošanas eh, sesiju. Eh, Komikundze gribēja izteikties, kolēģi, lūdzu ieņemiet vē, vi, eh, savas vietas, uzklausīsim komikundzes sakamo. Jums ir viena minūte. Mikro, mikro. Ieslēdziet komikons mikrofonu. Es atsaucos uz 188. reglamentu pantu. Eiropa nevar palikt sakrustotām rokām saistībā ar Genkas augstākās tiesas lēmumu, kas ir noraidījusi divu bēgļu pieteikumu kur vēlējās palikt valstī. Ir runa par nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu. Lūdzam iesaistīties eh, augstai pārstāvēji, komisijas priekšsēdētājam. Šeit ir runa par cilvēktiesību smagu pārkāpumu. Paldies! Monsieur Bachir, vous avez 30 euh, secondes pour. Euh, Jums ir 30 euh, sekundes. Es zinu, ka jūs Zināt, kāda uh, traģēdija notika Pakistānā. 500 cilvēki ir saņemti kāci ķilnieki. Uh, ļoti daudz bērnu ir miruši. Tā ir cīņa pret ekstrēmistiem. Un uh, nācija cenšas aizsargāt ne tikai savu nāciju, bet uh, arī visus mūsu Mums ir jāsūta līdzjūtības apliecinājums šai nācijai, un mums jābūt partneriem cīņā pret ekstrēmistiem, talibiem un tā tālāk. Šī ir ārkārtīgi dziļa traģēdija, un mums ir jāsūta šis vēstījums, lai palīdzētu šai nācijai cīņā pret šiem ekstrēmistiem. Paldies! Kelčus? Nē, Mansīts. Merci, Madame Masson. Paldies, eh, Spinelī kundze. Pēdējais reglamenta jautājums, pēc tam pārējiem pie balsošanas. Lūdzu. Mikro, Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu. Es gribētu izteikties goē Itālijas deputātu vārdā, lai mēs izteiktos par 15. decembra notikumiem. Pazīstams Itālijas žurnālists bijušais parlamenta deputāts Giulieto Kieza ir aizturēts Stalinā, Igaunijā, pirms viņš devās uz konferenci, uz kuru tika uzaicināts. Viņš ir atbrīvots, nosūtīts atpakaļ uz Itāliju un izsludināts par persona non grātā Igaunijā. Konferences temats bija vai Krievija ir mūsu ienaidnieks. Uzskatu, ka šis ir smags pārkāpums, jo šeit ir runa par Eiropas valsti, kurā ir liekts žurnālistam uzstāties. Priekšsēdētāji turpina aicinu pāriet pie balsošanas. Pirmais punkts ir Eiropas un budie vēlēšana. Ir saņemt Emīlijas Orīlijas kandidatūru. Saskaņā ar 219. pantu balsojums eh, ir aizklāts. Saskaņā ar eh, parlamenta praksi eh, atturēšanās netiek uzskatītas par atsevišķu balsi. Attiecīgi zilā lampiņa jūs terminālā iedegsies neatkarīgi no jūsu balsojuma. Saskaņā ar 219. pantu pirms balsošanas vēlos pārliecināties par vismaz pusi deputātu klātbūtni sēžu zālē. Šķiet, ka vismaz pusi ir klāt un vispirms mums būs testa balsojums, lai pārliecinātos par klātbūtni. Un tagad es lūdzu jūs eh, balsot par pret. Eh, testa balsojums sākas. Tout le monde a-t-il voté? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Lūk rezultāts. Tas bija testa balsojums. Nous avons largement euh, le nombre de membres présents. Ir 690 deputāti klāt. Attiecīgi, mēs varam pāriet pie ombudu ievēlēšanas. Deputāta kungs, jūs vēlēties izteikties? Šeit ir divas balsošanas iekārtas, kuras nedarbojas. Vai var pienākt eh, inženieris? Nekādas problēmas, tūlīt tehniķis būs klāt. Un mēs pārējām pie balsošanas par o Eiropas ombudu. Sākam balsot. Tout le monde a-t-il voté? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 669 balsotāji, 569 par, 66 eh, pret, 43 atturās. Aurelija Skundze ir saņēmusi balsu vairākumu, un es izziņoju viņas ievēlēšanu pār Eiropas ombudu un lūdzu viņu nodot zvērustu Eiropas justīcijas tiesas priekšā saskaņā ar attiecīgo reglamenta pantu un sveicu viņu mūsu vidū. Paldies! Nous passons au vote. Pārējiem pie balsojumiem par ziņojumiem. Pirmais ir Giovanni Lavie ziņojums par pārtiks jautājumu zinātnisku e, izpēti. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Il est adopté. Pieņemts. Apsveicam Giovanni Lavie. Nākošais Ajūzo kundzes ieteikums eh, pār apdraudētajām sugām. Eh, personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Buzekunga ieteikums attiecībā uz globālās navigācijas satelīta sistēmas eh, izveidošanu ar Maroku. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais. Buzekunga ieteikums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā ar Ukrainu. Personāls balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Lamsdorf kunga ieteikums Horvātijas dalība Eiropas ekonomiskajā zonā. Personāls balsojums sākam balsot. Tout le monde a-t-il voté? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Mihailovs kundze ziņojums par jūras nodokli Francijas ultraperifērijos reģionos. Personāls balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vioti kunga ziņojums par Eiropas globalizācijas eh, fondu. Atgādinu, ka ir vajadzīgs kvalificēts vairākums ar trim piekdaļām. Personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Olbrihta ziņojums par globalizācijas fondu izmantošanu attiecībā uz Fiat. Personāls balstojums, kvalificēts vairākums trīs piekdaļas. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Vāna ziņojums par Eiropas globalizācijas eh, fondu, par Odiseps Fokas, eh, personāls balsojums ar trīs piekdaļu vairākumu. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Dzenīkunga ziņojums par Eiropas globalizācijas fondu attiecībā uz Air France. Tieši tāpat trīs piekdaļas vairākumu ir vajadzīgs. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un Noslēgumā Gualtierī kunga ziņojums par vienotā noregulējuma valdes locekļu iecelšanu aizklāts balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, kolēģi.